kāds advokāts eh, polijas eh, deputāta vārdā ir ieteicis, ka ir jāatsauc. Marka Gnastija eh, imunitāte saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu, un šis pieteikums ir iesniegts juridisko lietu komitejai. Juridisko lietu komiteja tiksies 2009. gada 22. decembrī.